tādās kā SVF, un komisija šajā sakarā drīzumā nāks klāt ar priekšlikumiem. Grazie, komisāriju, la diskusija. Paldies, komisār. E, diskusija izslēgta. Balsojums notiks rīt pulksten 12.30, un tagad pēc darba kārtības mēs pārējām pie Bārbaras Materas ziņojumu par vientuļo mašu stāvokli uz četrām minūtēm vārds referentēji. Volevo iniciare questo mio discorso. Es eh, gribētu pateikties visupirms ēnu referentam un visiem, kas piedalījušies eh, šī ziņojuma tapšanām, lai atbalstītu vientuļās mātes. Šīs sievietes ir vientuļas, ne nu, tāpēc, ka viņas to izvēlas, un viņām vienām pašām ir jāaudzina bērni, viņām bieži jāatsakās no darba, no profesionālās karjeras, viņām bieži drauda nabadzība, un viņas ir īpaši jāatbalsta Eiropas Savienībā. Man ir liels gods, ka tieši es saņēmu šo uzdevumu sar, sagatavot šo ziņojumu. Tas ir pirmais iniciatīvas ziņojums Eiropas parlamentā, lai atbalstītu vientuļās mātes un ģimenes, mm, kurās ir mm, kurās nav tātad pilnīgas un kurās mm, trūkst viens vecāks. Uh, Tagad mūsu grupa tiek aktīvi atbalstīta. Es um, darba laikā satiku vienpļās māts uh, Īrijā, Portugālē, Lielbritānijā un Beļģijā, Briselē. Nu, tīpaši man bija iespēja ap, apmeklēt organizācijas, kas uh, piedāvā mājas vientuļajām mātēm Un tāpat mēs apmainījāmies viedokļiem ar šo organizāciju vadītājiem, uh, redzējām, ar kādām problēmām saskaras šīs sievietes savā ikdienā. Es arī aplūkoju situāciju ar um, to, kā vientuļās mātes tiek atbalstītas, kā, cik liela ir pabalsti. Nīderlandē, piemēram, mēs redzam ka Eiropā horizontāli skatoties, teiksim, salīdzinot situāciju Itālijā, Portugālē, Spānijā un Grieķijā, situācija ir ļoti atšķirīga. Un principā, ja ģimene ir lielāka, tad radinieki palīdz audzināt bērnus, un mātes citādi netiek atbalstītas. Uh, bet uh, Francijā, Dānijā, Zviedrijā un Vācijā tomēr pastāv sociālajā dienesti, kas atbalsta vientuļās mātes, piešķirot gan pabalstus, gan citu veidu palīdzību. Austrumos palīdzība ir jaukta. Daži reiķinās ar uh, plašākas ģimenes palīdzību. Mm Citās valstīs uh, tiek apvienotas Ziemeļu un Dienvidu Eiropas politikas. Uh, šodien 5% no uh, visiem vecākiem ir vientuļās mātes. Igaunijā un Latvijā šis procents sasniedz pat 9% bieži šīs mātes tiek stigmatizētas, viņas tiek uzskatītas par jaunām un bezatbildīgām, bet 85% no šīm sievietēm ir vecuma grupā no 24 līdz 65 gadiem, un um, nu, lūk, krīze īpaši negatīvi ietekmē tieši šīs sievietes. Šīm sievietēm netiek uh, labi maksāts, algas ir zemas, viņām grūti bērnus pieskatīt. Statistiski šīs ģimenes ir mazāk stabilas, salīdzinot ar mm, pilnām ģimenēm, jo mātēm visu laiku ir stress, viņas netiek atbalstītas, viņām nav laika atpūsties, viņām arī mazāk kvalifikāciju, zemāks izglītības līmenis, viņam ir grūtāk piekļūt un palikt eh, darba tirgu. Es eh, domāju, es tagad neiedziļināšos eh, pārāk daudz detaļās, bet teikšu tikai, ka ziņojumā ir daudz brīnišķīgo iniciatīvu, un Eiropas Savienībā tas ir jāatbalsta. Jo tas ir svarīgs jautājums, kas kļūst par prioritāti, ņemot vērā, ka šādu sieviešu skaits Eiropā pieaug. Paldies, Matēras kundze. Brīvais mikrofons tagad Baueras kundze. Nav vārdu. Paldies! Es vēlos um, atbalstīt un apsveikt kolēģis Barbaras Matēras ziņojumu. Viņa ļoti detalizēti izpētējusi šo problemātiku, vientuļo māšu situācija ir cieši saistīta arī ar bērnu nabadzību. Katrs trešais bērns dzīvo nabadzībā vai arī viņam draud nabadzība ģimenēs, kur bērnus audzina eh, tikai mātes. Grūtāk apvienot profesionālo un ģimenes dzīvi, tas kļūst par eksistences jautājumu. Un ja mēs eh, nespērsim ļoti stingrus soļus šajā jomā, tad nesasniegsim arī nodarbinātības politikas mērķus. Turklāt šie bērni tiks atstāti nabadzībā. Līdz ar to esmu pārliecināta, ka mums jārīkojas ātri un efektīvi. Grazie, la parola allo. Paldies, Zaborskas kundze lūdzu. Grazie, signora prezidente. Paldies, priekšādātāji, godātā komisāre. Život. Obetujú pre svoje deti, obetujú sa pre svoje deti a vy... Vientuļās mātes, protams, dara ļoti daudz savu bērnu labā, bet viņām ir jāsniedz atbalsts, un es eh, iestājos atbalstu šos priekšlikumus eh, sievietēm, kas ir palikušas vienas pēc laulības šķiršanas. Mums ir jācenšas gādāt par atbalstu ģimenēm jo bieži šķiršanos izraisa smagas ekonomiskas problēmas, ar ko jācīnās ģimenei. Būtu labi, ja komisija saprastu, ka ģimene nav tikai cilvēku grupa, kas dzīvo kopā un tā nav nejaušība, ka tagad mēs arvien biežāk runājam par dzimumu līdztiesību, un šodien nezinu, kāpēc mēs runājam tomēr tikai par vientuļām mātēm, nevis par tēviem. Paldies! Un tagad vārds. Paņi predsedajcī, chtela bih podpořit správu. Tad vārds Roitovas kundzei. Es atbalstu Materas kundzes ziņojumu. Ir jāpiedāvā atbalsta modeļi vientuļajām mātēm, lai sievietes var um, piedalīties darba tirgu un nebūt spiestas zaudēt darba vietas. Tiesa, tas viss ir nepieciešams arī ne tikai vientuļām mātēm, bet vispār precētiem pāriem ir jābūt lielākai stabilitātei, jābūt aizsardzībai pret atlaišanu no darba. Ņemot vērā demografisko attīstību Eiropā, uh, Eiropas komisijai vajadzētu domāt par to, kā labāk iepazīties ar labo praksi, iepazīstoties arī ar zināšanām, kas ir nevalstisko organizāciju uh, mm, rokās. Paldies, Kostas kundze, lūdzu. Vai... Prezidenti. Paldies, priekšādātāji. Paldies referentei Barbarai Materai par šo ļoti interesanto ziņojumu Eiropā gandrīz 5% sieviešu uh, ir vientuļās mātes, un tad vientuļās mātes sastāda 85% no vientuļo vecāku loka. Tātad tas ir lielākoties. Um, Tāds viņas veido lielāko daļu. Uh, un viņas atrodas ļoti atšķirīgās situācijās. Ziemeļ Eiropā, piemēram, Skandināvijas valstīs, jaunās vientuļās mātes. Ir vienkārši neprecētas sievietes, savukārt Dienvidē Eiropā tās lielākoties ir šķirtas sievietes ir valstis, kurās sociālais atbalsts ir labāks, un ir valstis, kurās tas ir attīstīts daudz sliktāk, un bieži grūtā situācijā ir ļoti jaunas sievietes, kas kļūst par vientuļajām mātēm. Un dažādās sociālās aprūpas sistēmas būtu nepieciešams salīdzināt, lai izvērtētu, kāda varētu būt nu, tāda pakalpojumu kombinācija vai es, ko varētu viņam piedāvāt. Paldies tagad Flašikovas kundze lūdzu. Paldies priekšēdētāji, godātā komisāras kundze, daudzās Sabiedrībās, kurās vairāk valda patriarchālisms, vientuļās mātes netiek respektētas. Viņu stāvoklis tiek, uzturē, tiek uzskatīts par tādu kā pārejas situāciju, kamēr tiks atrasts partneris. Bet šajā ziņojumā uh, Mēs redzam, ka situācija var būt ļoti bēdīga, un tā ir dalībvalstu atbildība, proti palīdzēt vientuļajām mātēm sniegt viņu bērniem nepieciešamo atbalstu un arī pašām iegūt stabilitāti. Ir nepieciešami politiski soļi, kas saistās ar izglītību, ar stāšanos darbā ar sociālo atbalstu un palīdzību, piemēram, īres e, izmaksām. Sievietēm, ir, kas ir vientuļās mātes, ir jāsniedz palīdzību. Paldies! Vārds Nevidelovas kundzei. Paldies, priekšādētāji, godātie kolēģi. Vientuļo māšu situācija Eiropā ir šausmīga. Daudzas vientuļās mātes cieš no nabadzības, no sociālās izstumtības, bezdarba, uh, sliktas veselības un tā tālāk. Tāpat sievietes cieš no visāda veida diskriminācijas. Mums ir nepieciešams programmas viņu atbalstam un viņu bērnu atbalstam, lai gan bērniem būtu labas izredzes, gan sievietēm būtu izredzes darba tirgū. Uh, ir jāsniedz profesionālās konsultācijas, iespējas un uh, jābūt nodokļu atvieglojumiem uzņēmumiem, kas uh, ņem darbā vientuļās mātes. Ir jāatbalsta brīvprātīgās kampaņas uh, vientuļo māšu atbalstam, kurām, uh, diemžēl, tātad šīm kampaņām pietrūkst līdzekļu un jaunie cilvēki ir vairāk jāinformē par uh, seksuālo higienu, un es priecājos, ka šodien šis ziņojums tiek pārnāts. Děkuji, paní předsedkyně. Um, byla jsem stínovou zpravodajkou za naší Češkovas kundze. Uh, Gribu ECR vārdā atbalstīt šo ziņojumu. Čehijas republikā viens no četri, katrs ceturtais bērns dzīvo ģimenē, kurā viņam ir tikai viens vecāks, un lielākoties tā ir māte. Es ļoti atbalstu uh, politiķus, kas uh, iestājas un kaut ko arī dara šo sieviešu labā, lai viņas var uh, iegūt stabilu darba vietu vai piedāvā viņām iespējas strādāt mājās, arī bērnu aprūpes institūcijām ir jābūt daudz vairāk. Man ir pieredze reģionālajā politikā, un es zinu, uh, ka ir ļoti izšķirīgi, izšķirīgais jautājums ir tas, vai izdodas, vai sievietē izdodas sabalansēt darba dzīvi un tā pašā laikā atrast arī aprūpes iespējas bērnam, kamēr viņš ir mazs. Es esmu ECR frakcijas deputāta un man ir jautājums. Uh, proti vai instrumenti, kas tiek piedāvāti ziņojumā un kas attiecās uz veselības aprūpi un sociālo aizsardzību, vai tie ir dali, e, Eiropas Savienības atbildībā. Manuprāt, tas ir dalībvalstu kompetencē. Paldies! Vārds. Dziękuję Pani Przewodnicząca w europie coraz więcej mamy kobiet ale i ojców samotnie wychowujących Jaslovieckas kundze Mēs redzam, ka Eiropā arvien vairāk bērnu pēcpusdienā pēc skolas tiek atstāti savā vaļā un neviens viņus nepieskata. Uh, Es priecājos par to, ka Eiropas saimnībā tiek domāts par to, ka jāsniedz atbalsts vientuļajiem vecākiem. Uh, ir jāatbalsta gan vientuļie tēvi, gan mātes, un šādiem vecākiem ir jāpiedāvā programmas, kas ļautu viņiem um, uzsākt vai strādāt kā pašnodarbinātajiem vai um, Uh, kļūt uh, patstāvīgiem, bet, protams, lai būtu konkurētspējīgs tirgū, cilvēkam ir nepieciešams arī prasmes un iemaņas. Tas tā arī ir joma, kurā var sniegt atbalstu. Es pieminēju vientuļos tēvus, jo, manuprāt, arī par vientuļajiem tēviem vajadzētu šai ziņomā runāt, kaut gan viņu salīdzinoši ir daudz mazāk. Uh, Paldies. Tagad vārds komisārai Redingai. President. Priekšēdētāji, paldies Materas kundzei par ļoti noderīgo un ļoti aktuālo ziņojumu pašreizējā brīdī. Mēs redzam, ka mājsaimniecību struktūra vai ģimeņu struktūra uh, šobrīd pieredz lielas izmaiņas un ļoti daudz vientuļo māšu audzina bērnus vienas pašas un cieš no ļoti liela sloga. Ir pētījumi, kas rāda, ka pastāv liela līdzība starp dalību valstīm. 22% and 90, uh, 2030. Uh, gadā vientuļo vecāku skaits salīdzinoši būs pieaudzis ļoti lielā mērā, un tagad mēs redzam tikai šo tendenci, kas ir, tas ir, kas atrodas tādā sākuma periodā. 2020. gada stratēģijā ir runāts par to, ka bērni, bērniem, kas, eh, kuriem draud nabadzība vai nav izreģu iegūt izglītību un darbu, ir jāsniedz atbalsts. Un 2012. gadā mēs gribam nākt klajā ar priekšlikumu par cīņu pret bērnu nabadzību. Mēs uzskatām, ka ģimenēm ir jāpiedāvā pakalpojumi, kas ļautu garantēt bērnu izglītību un arī bērnu aprūpi, ja vecāki strādā. Vietuļajiem vecākiem ir jābūt iespējai uh, strādāt darba tirgu, un mums joprojām ir nepieciešams vairāk datu par to, kādas ir tendences. Dati daļēji ir pieejami. Way, and, uh... Mm, uh SAO uh, vietnēs un ir arī iespēja uh, kalkulēt ģimeņu ieņēmumus atkarībā no ģimenes Uh, locekļu skaita. Mēs domājam, ka mums joprojām ir jāturpina apgūt informācija, arī tā, ko sniedz uh, dzimumu līdztiesības institūts Eiropā. Un jāturpina apmainīties ar uh, labāko praksi. Referents kundze, jūs teicāt, ka mēs pirmo reizi runājam plenāra sēdē par šo jautājumu. Es esmu pārliecināta, ka tā nav pēdējā reize. Paldies. Grazie, komisārija, la diskusione. Paldies, komisāri. Diskusija beidzām, baltojums notiks rīt pulksten 12.30. Un tagad saskaņot darba kārtību, mēs pāriem pie darba kārtības.